Pronti? Prendete posto. Diamo inizio. A... Vai siamo gattavi? Subito col punto 11, presentazione di una nota informativa. Ja visi ir gatavi, mēs varam uzreiz eh, sākt strādāt ar 11. darbu kārtības punktu, proti informatīvas paziņojums par pēdējiem notikumiem Eiropa, Amerikas eh, Savienoto valstu lauksaimniecību likumprojektā. Kā mēs zinām, pavisam drīz Amerikas Savienotajās valstīs eh, tiek plānots pieņemt jaunu lauku saimniecību likumu, un eh, mums eh, ir sagatavots īpaši informatīvs paziņojums, kas mums ļaus labāk saprast pašreizēju attīstību Amerikā un tādējādi pašiem labāk strādāt pie savas politikas. Mums ir īpaši viesies Žāns Kristofs Buro, un viņš vispirms mums prezentēs šo savu paziņojumu, un pēc tam mēs arī varēsim diskutēt par viņa teikto, cerot, ka eh, tad būs ieradušies vairāk kolēģi. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Vēlētos jums pastāstīt par eh, to, kas ir noticis attiecībā uz ASV eh, lauksaimniecību likumu, salīdzinot to ar Eiropas Savienības likumdošanu. ASV likums mazliet atšķiras no Eiropas Savienības lauksaimniecības politikas. Šī programma ir uz noteiktu laika periodu, ir arī tādas ilgākas programmas, taču tās ir atkarīgas no finansējuma, ko piešķir kongress. Es gribētu jums eh, dot pārskatu par to, kas pašlaik notiek. Daudzas eh, lauksaimniecības subsīdijas īstenībā 2012. gada 30. septembrī izvēdzās. Uh, Tātad tas notika pavisam nesen, bet eh, daudz maksājumu vēl tiks veikti 2013. gadā. Pārīgas palīdzības programma sastāda gandrīz 80% no budžeta, un pārtikas taloni vēl ar vien ir spēkā, taču tie ir jāatjauno, jo tiem uh, nebūs finansējuma. Šogad vajadzēja pieņemt jaunu lauku saimniecību likumu, bet šī likuma pieņemšana ir aizkavējusies. Daudzi citi likumi, kas ir diezgan komplicēti, tika pieņemti jau pavisam sen, pat 1949. gadā. Pašreizējais lauksaimniecību likums visticamāk netiks pieņemts, bet uh, Iespējams, ka tiks pagarināta pašreizējā likuma piemērošana. Ja ir runa par budžetu, tad uh, ir jāatcerās, ka uh, automātiski tiek pieņemti budžeta stabilizatori kongresā. Kāda ir pašreizējā situācija? ASV senāts un pārstāja palādība kongress uh, gatavo lauksaimniecību likumu. Īstenībā Amerikas valdība no, neko daudz nedara šajā sakarā. Abas eh, parlamenta palātas pieņem abus likumus, un šī pieņemšana varētu būt eh, līdzīga tam, ko dara uh, lauksaimniecības komiteja. Senāts runāja par šo tematu jūlijā, bet pārstāju palātā uh, plenārsēdē šis likums vēl nav pieņemts. Tas nozīmē, ka ir pieņemts tāda kā, tāds kā likums, bet ir vajadzīgas vēl diskusijas par to, vai šis likums eh, nonāks līdz prezidentām. Un prezidents var uzlikt veto, kā to izdarīja Buša laikā 2008. gadā. Taču tolaik šo uzlikto veto, diemžēl, pārsūdzēja Tas nozīmē, ka pārstāvju palātē tas ir jāpieņem plenārsēdē. Protams, vissarežģītākais jautājums ir par budžetu. Vissarežģītākais, vislielākais jautājums ir pārtikas taloni. Ir jauna attīstība attiecībā uz fiskālo pusi, ir vairākas puses, kas vēlas ierobežot šī likuma pieņemšanu. Republikāņu partija vēlas eh, šo budžetu samazināt. Senātā un pastāv palātā ir tāds kā idejas, kādam vajadzētu izskatīties šim likumam, ja to pieņems. Institūcija atšķirības eh, starp ASV un Eiropas Savienību uh, tām esmu nedaudz jau pieskāries, bet, protams, pats galvenais noteicējs ir kongress. ASV ir vairākas īpatnības, proti pārstāvju palātai ir jābalso saskaņā ar ļoti noteiktiem geogrāfiskiem ierobežojumiem. Tas nozīmē, ka viņi vienmēr ir tādā kā vēlēšanu kampaņas procesā, uh, Protams, tā ir demokrātija, bet tā ir ļoti pakļauta lobbyiem. Tieši tāpēc arī var saprast, kāpēc eh, lauksaimniecība likums ir tik komplicēts. Ir jāņem vērā ļoti daudz iesaistīto pušu intereses. Pārtikas palīdzības projekts ir programma, kā jau es minēju, sastāda 80% no visa lauksaimniecība likuma. Tā ir palielinājusies, ņemot vērā neseno krīzi Tieši tāpēc arī pārtikas talonu, pārtikas palīdzības talonu programma ir daudz lielāka. Tiek veicinātas arī dažādas pārtikas programmas skolās. Tas viss ir saistīts ar um, labklājības un sociālajām programmām, kas tiek realizētas Amerikas Savienotajās valstīs. Protams, tā nav tieši lauksainiecības likuma daļa, bet šādā veidā jūs redzat uh, kādi, kāds jautājumu loks tiek aptverts ar šo likumu. Otrs, eh, otrs lielākā sadaļa šajā likumā ir vide. Ļoti daudz maksājumu budžetā ir atkarīgi no cēnu izmaiņām. Tā ir daļa no ekonomiskā cikla. Tas nozīmē, ka maksājumi, kas šķiet ļoti lieli salīdzinājumā ar citiem, uh, un um, galvenokārt te ir runa par vidas maksājumiem, ir mazliet atšķirīgi no Eiropas sistēmas. ASV vairāk uzmanības pievērš un maksājumu um, piešķir par uh, zemes atstāšanu atmatā. Pēdējos gados um, ASV atmatā atstātās zemes schēmas ir samazinātas. Vairāk tiek runāts par aktīvu zemes pārvaldību, par zemes apstrādi, un tas ir līdzīgi otriem pīlāram. Ja mēs paskatāmies uz uh, lauksaimniecību likuma vēsturī, tad 90. gados ASV vēlējās uh, atsāstīt uh, ražošanu no maksājumiem. Bet 2000. gados tika ieviesta maksājuma sistēma, kas aizsargā fermerus no dažādām negatīvām situācijām, proti, kad rāža samazinās dēļ sausuma vai arī eh, cenas tiek pazeminātas. Līdz ar to ir izveidotas vairākas programmas, kas ir diezgan sarežģītas, bet īstenībā nav pārāk efektīvas, ja mēs to salīdzinām ar jā, Eiropas pieeju un eh, pīlāriem, kas ir izveidoti Eiropā. Ja mēs eh, tagad aizmirstam par eh, pārtikas programmām un paskatāmies uz eh, palīdzības maksājumiem fermeriem, tad te ir vairākas schēmas, no kurām lauksaimnieki var gūt labumu. Ir gan fiksētas, gan arī atsaistītas schēmas, tad tas būtu tā kā vienotais uh, saimniecības maksājums. Marché, donc, mondial puisque là, c'est l'État qui va couvrir la différence entre un prix de. Ir jāatcerās arī par tirgus cenu, jo parasti federālā valdība sedz uh, atšķirības starp uh, cenu, kas tiek samaksāta, un eh, cenu, kāda piedāvā tirgus. Līdz ar to Līdz ar to var pat eh, saņemt apdrošināšanu par zaudētajiem ienākumiem. Paskatīsimies, kā KLP darbojās 90. gados attiecībā uz cukuru un uh, citās nozarēs. Ir tādas kā kompensējošās eh, ienākumu palīdzības, jeb zaudēto ienākumu uh, maksājumi. To sauc akre uh, ASV. 2008. gadā apdrošināšanas brokeri ar lobiju palīdzību panāca to, ka abas sistēmas tiek saglabātas, un šī situācija ir diezgan neefektīva. Kongresām ir iespēja, un Eiropas parlamentam tādas iespējas nav, piešķirt eh, citus maksājumus, kas tiem šķiet vajadzīgi šī gada laikā. Tāpat arī viņi var mm, to darīt pilnīgi sistemātiskā veidā, var piešķirt uh, papildus fermu maksājumus, var paredzēt tos budžetā un atsaukties pat, piemēram, uz Irākas karu. 2008. gadā kongress centās samazināt šos ārkārtas pasākumus, bet šie pasākumi tomēr atkal regulāri parādās, ja runa par kaut kādām ārkārtas katastrofām, par sliktiem apstākļiem un tā tālāk. Līdz ar to šī atbalsta sistēma fermeriem ASV ir daudz sarežģītāka nekā lauksaimniecības politika Eiropas Savienībā. 2010. un 2011. gadā parādās vairākas cikliskas programmas, piemēram, akre un mm, dažādi efektivitātes maksājumi, kas e, pārāk daudz e, ne, ne, neaizņēma budžetā. Budžets šeit diezgan zems. Ja mēs paskatāmies uz krīzi, kas pašlaik valda ekonomikā, tad eh, kongresā eh, šis budžets tiek attiecināts uz desmit gadiem. Tiek uzskatīts, ka šie maksājumi paliks zemā līmenī, tāpēc, ka globālais tirgus diktē noteikumus sistēmai. Un tas ir tāds visai riskants apgalvojums. Mēs varam redzēt šeit, ka kongresmeņi uzreiz saprot, kas maksā visdārgāk, uzreiz redz, ka tie ir fiksētie maksājumi, tāpat arī redz, ka tā ir vide un konservācijas pasākumi. Un, protams, tas var būt maldinoši, jo pret cikliskie maksājumi iespējams var pieaugt līdz pat 5, 6, 9 miljardiem eiro, satanies eh, dolāru, atkarībā no tā, kā tirgus attīstīsies. Līdz ar to šī pieredze, specializētā zināšanas, kas tiek izmantotas, iespējams, nav tikpat augstā līmenī kā Eiropā. Apdrošināšanas budžets, kā jūs redzat, pieaug. Valsts daļ, maksā daļu no apdrošināšanas maksājumiem. Līdz ar to arī visa pārapdrošināšana ir valsts ziņā. Mēs neesam saņēmuši statistiku par 2012. gadā, bet uh, mēs redzam, ka tas varētu sasniegt līdz pat 20 miljardiem dolāru. Ja apdrošināšana 2012. gadā sasniedz 2000, 20 miljardus dolāru, tad iespējams, ka tuvākajos gados tas eh, vēl pieaugs, līdz ar to budžets būs ievērojami lielāks eh, nākamajā gadā. Tas ir skaidrs, ka Eiropā neko tam līdzīgu nevarēs piemērot. Apdrošināšanas sistēma. To esam diezgan detalizēti apskatījuši. Es esmu diezgan liels šīs sistēmas kritiķis. Ja mēs paskatāmies uz nodokļu maksātāja ieguldījumiem un summām, ko saņem lauksaimnieks, tad šeit redzam ārkārtīgi daudz zaudējumu. Protams, ka starpnieki apdrošināšanas kompānijas var berzēt rokas un saņemt diezgan daudz, Šogad eh, radās ideja aizstāt eh, šo sistēmu ar tādu sistēmu, kas uh, eh, lauksāmniekam neko nemaksātu, kas būtu daudz efektīvāka. Pašreizējā sistēma pilnīgi noteikti Eiropai nav piemērota un nevarētu tai neko dot. Ja mēs paskatāmies uz plenārsēdē pieņemtajiem diviem senāta priekšlikumiem, tad redzam, ka tos ir akceptējis tikai lauksainiecības komiteja, tie nav akceptēti plenāru sēdē. Šeit ir runa par 35 miljardiem dolāru budžetu, un tas īstenībā nav saistīts ar pārstāvi palātas budžeta komitejas eh, priekšlikumiem. Budžeta komiteju vada vicepriekšēdētā amata kandidāts un šī komiteja aicina vairāk ieguldīt eh, pārtikas palīdzības programmās. Abos gadījumos gan senātā, gan arī eh, pārstāvju palātas lauksaimniecības komitejā var redzēt, ka eh, galvenais uzsvars tiek likts uz pārtikas palīdzību un uz konservāciju. Abas puses vēlas apturēt tiešām maksājumu sistēmu, Presē tiek runāts tikai par šiem tiešiem maksājumiem, ka tie tiks um, likvidēti, bet uh, ir redzams, ka tiks likvidēti tikai e, fiksētie atsaistītie maksājumi. Un paradoxālā kārtā šie maksājumi rada vismazāk problēmu trešajām valstīm. Tie nav saistīti ar PTO noteikumu neievērošanu senāts un pārstāvju palāta gatavojas eh, tālāk attīstīt apdrošināšanas sistēmu. Tāpat arī tiks veidota garantija sistēma, lai vērstos pret zaudētajiem ienākumiem. Tad šeit ir runa gan par fiksētajiem maksājumiem, gan par precikliskajiem maksājumiem un par akre programmu. Tiks ietverta apdrošināšana un arī palīdzība ienākumu samazināšanās gadījumā. Pārstāvi palātas teiktais ir diezgan salīdzināma. Visa šī sistēma ir diezgan komplicēta, bet jebkurā gadījumā galvenais mēķis ir palīdzēt lauksaimniekiem gadījumos, kad viņu ienākumi krītas. Tiek ierosināta, ierosināts mehānisms pat tādā gadījumā, kad lauksaimnieku ienākumi samazinās tikai par 10%. Republikāņi uzskata, ka tas ir diezgan skandalozi. Viņi neuzskata, ka ienākumu samazināšanās par 11% būtu kaut kādā veidā uh, jākompensē tādā nozarē kā lauksaimniecība. Uh, Tagad eh, pievērsīšos starptautiskiem aspektiem. Mūs aicināja arī tos papētīt. Uzskatu, ka tā ir ļoti interesanta un svarīga sadaļa. Pašlaik ASV ir ļoti daudz dažādu programmu, kas atbilst eh, PTO zaļajai kastei. Ir eh, arī citas programmas, par kurām ir paziņots un kuras ir atzītas par savietojumām ar PTO noteikumiem, bet tās tomēr tiek ievērojami kritizētas. Paskatīsimies uz 2012. gadu, ir piedzīvoti ļoti ilgi sausuma periodi. Nodokļu maksātāji ASV apdvi, apdrošināšanai maksās līdz pat 24 miljardiem eiro. Vienīgais veids, kā ASV varētu pildīt starptautiskos pienākumus, lai atbilstu samērīgam atbalstam, prasības samērīgam atbalstam un lai nodrošinātu maksājuma sistēmas atbilstību PTO sistēmai, tad ir jādomā, ka viņu rīcība būs visnotaļ pretrunīga. Austrīlija, Brazīlija un iespējams arī Eiropas Savienība uzskatīs, ka šī sistēma pilnībā neatbilst PTO noteikumiem. Jebkurā gadījumā šīs ASV subsīdijas visticamāk tiks apstrīdētas no Brazīlijas puses, ja runa par koku vilnu. Tāpat arī ir eh, judikatūra, ir vairākas lietas eh, ASV, kas eh, tiek skatītas par šiem jautājumiem, bet visticamāk kongress nespēs atrisināt visus šos strīdus. Tātad viņi vēlas uh, atteikties no atsaistītiem maksājumiem, skatīsies uz tādiem gadiem, kur ir zemi ienākumi, kur ir bijis uh, eh, gaišs sausuma periods. Es pieļauju, ka kongresa priekšlikumi padarīs uh, eh, ASV lauksaimniecību likumu daudz atbilstošāku PTO noteikumiem. Es domāju, ka pašreizējais, eh, pašreizējā redakcija noteikti tiks apstrīdēta PTO. Tie ir vairāki pasākumi, kas ietver gan apdrošināšanas sistēmu, gan arī e, vairāk pasākumi, kas ir paredzēti lauksaimniecību ienākumu pacāšanai. Tiek runāts arī par dažādiem vīdēs, ir konservācijas pasākumiem. Īstenībā šīs programmas ir visnotaļ liederīgas. Tās ļauj uh, vērsties pret dažādiem zaudējumiem, tāpat ir runa par augsnes erozijas samazināšanu, ir arī dažādas eh, pārtikas palīdzības programmas. 47 miljoni amerikāņu šonadēļ uh, varēs izmantot pārtikas talonus, un šis skaitlis ir milzīgi liels. Protams, šīs programmas nāk kopā ar lieliem zaudēj, zaudējumiem, ko republikāņi ir pierādījuši, taču uh, Pētījumi rāda, ka sociālā ziņā šīs programmas ir ļoti noderīgas. Šīs programmas izmanto ārkārtīgi daudz cilvēku, un uh, īstenībā šie cilvēki cīnītos ar izdzīvošanu, ja šādu programmu nebūtu. Budžets, kas ir paredzēts lauksaimniecību likumā, arī ir būtisks punkts. Ja politika netiks izmainīta tuvāko desmit gadu laikā, tad uh, šeit ir runa par 900 miljonu dolāru budžetu. Otrā palāta runā par 35 miljārdu budžetu. Tad samazinājums, 35 miljārdu samazinājums. Kongresa priekšlikumi ir pavisam atšķirīgi no Eiropas Savienības priekšlikumiem. Eiropas Savienība vēl ar vienu balstās uz tiešiem maksājumiem, vismaz man tā šķiet, un ASV lauku saimniecību likumu gatavojas pārvērst eh, protekcionisma pasākumā lauksaimniekiem. Pilnīgi noteikti starptautiskā mērogā tas eh, izsauks satraukumu. Ja ir jāpaskatās, kāda ir bijusi attīstība pēc 90. gadiem, amerikāņi gāja vienā virzienā un tagad eh, cenšas kāpties atpakaļ. Eiropa vēl ar vienu cenšas sadarboties. Eiropa ir ieviesusi palīdzības sistēmu, tā nevēlas mm, nepalīdzēt valstīm, bet uh, eh, ASV šķiet īpaši nerūpējas par uh, saviem solījumiem, ko tā ir devusi PTO. Ja ASV pieņemtie likumi runās pretī PTO pienākumiem, ko uh, eh, ASV ir apņēmusies pildīt, tad visticamāk mm, PTO noteikumi netiks ievēroti, un tas PTO dalībniecēm izklausās satraucoši. Iespējams, ka Eiropā mēs nerīkojamies pārāk efektīvi. Mm, Arī ASV modelis šķiet neliekas efektīvs, bet neskatoties uz to, amerikāņi savus fermerus aizstāvēs. Līdz ar to amerikāņiem būs daudz izdevīgākas eksporta no pozīcijas. Cenas vēl ar vienu būs konkurētspējīgas, ja mākslīgi zemes. Līdz ar to mēs atradīsimies sarežģītā situācijā. Ir citas valstis, piemēram, tādas kā Šveice, ko var uzskatīt par tādu kā līderi starptautiskās disciplīnas ievērošanā pasaulē. Ir arī tādas valstis kā Krievija, kas eh, cenšas nodrošināt atsaistīt ražošanu, tāpat arī Ukraina. ASV atsakās no atsaistītajiem maksājumiem, lai uh, atkal uzsāktu precīklā programmu īstenošanu. Uh, Tā ir varbūt tāda kā strateģiska pieeja atšķirībā no Eiropas Savienības. Ja valsts nav līdere, tad tā var saskarties ar problēmām. Lielas paldies ženām Kristofam Buro. Patiešām interesants izklāsts. Esmu pārliecināts, ka mums izvērtīsies ļoti interesantas diskusijas. Kolēģi, lūdzu dodiet ziņu sekretariātam, ja jūs vēlaties izteikties. Pirmais Eņokungs. Paldies, priekšsēdētāji. Tiešām ārkārtīgi interesanta prezentācija. Un, manuprāt, jūs arī pieminējāt, manuprāt, vismaz par četrām metodēm jūs runājāt, kas ir uh, izmantojamas, lai aizsargātu zemnieku uh, intereses. Un tad ir interesanti, ka netiek subsidētas it kā uh, Amerikas fermas, bet uh, es cenšos saprast, vai jūs personiski uzskatāt, ka kāda no šīm sistēmām ir labāka, vai arī jū, tie vai tiešām jūsuprāt, kāda no šīm sistēmām ir daudz veiksmīgāka palīdzībā zemniekiem? Nu, varbūt jums ir tīri personisks viedoklis, tad tieši to jūs varat izklāstīt. Jūs runājat par uh, atmetumu programmu, uh, par. Uh, got... We... Par atmata programmu, jā, par to uh, tā tika saukta Amerikā uh, zemes uh, atpūš, atpūtas programma, jā, mums arī kaut kas līdzīgs, un tad tur arī tiek piedāvāt līdzekli. Bet pašā sākumā jūs pieminējat, ka prezidentam ir veto, un šīs veto tiesības savukārt var būt uh, uh, varbūt arī apstrīdētas, tad lūdzu paskaidrojiet, ko nozīmē veto Amerikā. Ja jau var apstrīdēt, tad tas nav veto. Vēl viena lieta ir par republikāņu partiju. Viņi teica, ka zemkopība ir profesija. Tātad, ja uh, kāda persona uh, ir profesionāls, tad darbojas kādā profesijā, tad viņi kaut ko dara un saņem, uh, saņem par to uh, Eh, samaksu. Savukārt eh, mums ir cita pieeja. Mēs uzskatām, ka zemkopība ir eh, nevis profesija, bet nodarbošanās. Tas nozīmē, ka, nu, tā kā biznesa, ja, ka viņi kaut ko dara, cerot saņem pēļņu. Grazie, Agņu. Paldies, Agņu kungs. Dolfman kungs un tad Ma Martin Hoisling. Jā, paldies priekšsēdētāji. Vēlos pateikties par šo ārkārtīgi interesantu prezentāciju vēlos arī no savas puses pakomentēt. Man um, radās sajūta, ka jūs tā ļoti precīzi teicāt, ka Amerikas veids, Amerikas ceļš, kas ir saistīts ar uh, anticikliskiem pasākumiem, ka mm, šai sistēmai nav lielas nākotnes, es nezinu. Jo tās diskusijas, kas šobrīd notiek Eiropā, uh, Uh, runājot par mūsu lejkānas sistēmu, tā to var nosaukt, mēs katru gadu vienkārši lejam kaut ko. Un ja mēs salīdzinām ar tirgus situāciju un tā uz hektāru sadalām ieguldījumus, un, piemēram, paskatāmies uh, uz to situāciju, ka zemnieki, kas šogad var diezgan labi nopelnīt, joprojām saņem tās pašas maksas, tad es nezinu, varbūt amerikāņiem arī ir taisnība. Nezinu, vai tiešām tas ir tāds pasākums bez, bez nākotnes. Vēl viena lieta ir par apdrošināšanu. Jūs pastāstījāt arī par apdrošināšanas sistēmu, kritizējat to, un šeit vēlos teikt, ka eksistē arī um, valstis uh, Eiropas Savienībā, kas izmanto apdrošināšanu. Gan Vācija, gan Itālija, gan arī Spānija piedāvā apdrošināšanas sistēmas, un ir izdarīt mēģinājumi, lai šāds apdrošināšanas sistēmas darbotos, un slaidā tas arī pieminēts. Jā, piemēram, vidas uh, iemeslu dēļ uh, cenas ir pārāk zemas, tad uh, ir iespējams saņemt kompensāciju. Un ASV tas tiek izmantots, piemēram, ja kaut kas ir noticis, sanāk tā, ka Eiropā, Eiropas cenās šobrīd nepaaugstinās arī labvēlīgu apstākļu situācijā. Vēl viens jautājums, ko es gribētu uzdot, un varbūt es kaut ko pārpratu, bet man bija tiešām ļoti interesanti, ka tieši par tie bija kādi 80 miljārdi e, dolāri uh, gadā uh, nabadzīgo atbalstam. Tieši tātad šīs, uh, šie pārtikas taloni bija, bija izdalīti diezgan daudz, 250 uh, dolāri gadā tika izdalīti. Bet tad jūs teicat, ka situācija novedos pie tā, ka, ka zemnieki diezgan agresīvi rīkojas tirgo, bet varbūt es kaut ko pārpratu, jo ja šī pārtiks atbalsta programma, tad principā šai progrā šī programma nedrīkst ietekmēt tirgu, starptautiskos tirgus. Nezinu, ar starptautiskiem tirgiem diez vai šie starptautiskie tirgi kaut kā īpaši spēlē lomu šajā programmā. Es nezinu, vai jūs šeit runājat par tiem 20% eh, no naudas, kas šobrīd eh, paliek pāri vidēji tiek, tiek lietoti arī mazāki līdzekļi nekā Eiropas Savienībā. Varbūt jūs varat tiešām precīzāk paskaidrot, paskaidrot, kādā veidā jūs to gribējat definēt. Grazie, Herbert, eh, Martin Ožling, eh, Jimmy. Paldies, lūdzu, Hauslinga kungs. Un tad nākamais. Jā, te bija tiešām interesanti. Jūs tā no Eiropas puses teicāt, jā, Eiropā viss ir kārtībā, amerikāņiem tur kaut kā neiet. Nu, varbūt, nu, kad mēs skatāmies uz to no Amerikas puses, tas izklausītos mazliet savādāk. Tad, kad mēs ar uh, lauksaimniecības komiteju bijām ASV, tad arī varējām paskatīties. Viņi, protams, prezentē lietas mazliet savādāk. Kas ir absolūti skaidrs, ir tas, ka ir, ka šī pārtikas programma darbojas un, un interesanti, ka jūs runājat, ka tā nav sociāla politika. Tad, tad, tad sanāk, kurā brīdī tiek uh, izmantoti šie pārtikas taloni vai visi, kas saņem sociālā palīdzība vai kādā citā veidā. Mani tiešām interesē, kā tiek izdalīti pārtikas taloni. Uh, Vēl viena lieta, un tas, manuprāt, padara e, diskusiju Eiropā daudz interesantāku, tā ir apdrošināšanas sistēma. Apdrošināšana nozīmē to, ka šobrīd lauksaimniecības izdevumi ir daudz lielāki nekā bija paredzēts, tieši runājot par uh, katastrofām ASV, un tad šeit ir salīdzinājums ar to, kas, piemēram, ir eh, eksistē Vācijā, mums arī ir apdrošināšanas sistēma, bet uh, vēlos teikt, ka šī nav valsts sistēma. Protams, eksistē tāds valstisks ietvars apdrošināšanas tirgumu, bet tas nav tas pats. Eh, Amerikā ir pavisam savādāk. Tur ir valsts sistēma, tāpēc arī mani ļoti interesē, tad, tad kā ir, ja ir kāda apdrošināšanas sabiedrība, kas vēlētos darboties šajā jomā, tad kā, kā tas reāli notiek. Un mums tas tiešām ir interesanti, ja mēs kaut ko tādu izveidotu otrajā pīlārā, un mēs vienmēr esam teikuši, ka ja tik tiešām šāda sistēma Eiropā tiktu iedibināt līdzīgi ASV, tad kas notiek ar uh, aprēķiniem otrajā pīlārā? Jo tiek runāts par to, ka ir kādi apdraudējumi, ka izpaliek rāža kādā gadā vai vēl kaut kas, tad kā, kā, kādā veidā tas viss tiek, tiks regulēts jāpadomā par to, vai tiešām tas ir pareizs veikts, kā rīkoties Eiropā, vai mēs varam darīt to pašu, ko amerikāņi. Vēl viena lieta, kas man interesē, varbūt jums ir dati par to, kā, ko īsti saņem atsevišķi zemnieks, ko viņš saņem kā valsts palīdzība. Tad, ja mēs skatāmies uz ienākumu līmeni, tad cik proporcionāli viņš saņem no valsts? Vai subsīdija līmenis ievērojami ietekmē? vai tikai nelielā mērā, un tad būtu ļoti labi procentuāli arī salīdzināt ar Eiropu. Tā kā mm, arī ASV šobrīd notiek priekšvēlēšana kampaņa, tad noteikti arī mm, tas ietekmē situāciju, un uh, likumdošanas process tā patiesi varēs turpināties tikai pēc tam, kad prezidents būs ievēlēts. Tad tiešām interesanti zināt, kā tas ir ar to mm, ienākumu apdrošināšanu. Tiek runāts par to, kā uh, tiek mēģināts līdzsvarot ienākumus, 10% tiek minēta. Tas tiešām ir ļoti interesanti, un mēs par to labprāt arī turpināsim diskutēt, o, uh, salīdzinot ar Eiropas sistēmu. Paldies! Nikolson. Džim e- Nikolson. Un Sam Šmita kungs. Lūdzu, Džim. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties par ārkārtīgi interesantu prezentāciju. Mēs varējām redzēt šo prezentāciju, un pēc būtības daži jautājumi jau ir pajautāti, tāpēc arī neatkārtošu, bet principā var teikt, ka jūs zināmā mērā apstiprinājāt arī tā, to, no kā mēs baidījāmies. Es pats arī biju pagājušajā nedēļā, un katru reizi, kad tiek jautāts ASV par apdrošināšanu, viņi pat nemaz negribēja atbildēt. Un tas, ko es gribētu uzzināt, Jūs tur pieminējat tādus ciparus kā 20 miljārdi dolāri 2012. gadā. Tas ir, tas ir ārkārtīgi daudz. Un tad jūs lietojat tādus vārdus. Varbūt es neprecīzi citēju, protams, tagad, bet, nu, jūs teicat kaut ko tādu, kā apdrošināšanas uzņēmumi um, ļoti labus naudas pelna. Es nezinu. Varbūt tiešām Eiropā, varbūt tā ir tāda laba situācija. Varbūt arī Eiropā mēs varam saviem apdrošinātājiem pelnīt šādā, šādā veidā, jo, nu, manuprāt, lauksaimnieki tāpat jau neko neiegūs, bet, nu, vismaz apdrošinātāji. Nu, ir kā ir ar ASV, vai viņi izmanto šo apdrošināšanu kā tādu, uh, var teikt, pagrīdes veidu, kā var atbalstīt savus zemniekus. Būtu, būtu interesanti uzzināt. Paldies! Paldies, Džim! Tagad Šmita kungs un tad Krieski. Paldies, priekšsādātāji! Es arī pavisam īsi izteikšos, jo daļa no jautājumiem, kas, ko es gribēju uzdot, uh, uzdeva mani kolēģi. Jā, mēlos uh, uzteikt Agņo kungu par uzdoto jautājumu. Jā, es ziniet, pirmo reizi ir tā, ka es pilnībā varu viņam piekrist vai tiešām ASV pieredzē ir kaut kas tāds, ko mēs varētu uzskatīt par potenciālo risinājumu Eiropā. Vakar mēs runājam, piemēram, par uh, lauku, lauku attīstības regulu un par to, kā ir uh, prātīgi jāizlieto valsts un, un Eiropas nauda. Un mūsu politiskās grupas nostāja ir tāda, ka tas var savukārt nozīmēt to, ka fondi un līdzekļi no uh, patiesas lauku attīstības nonāks tirgu spekulācijās. Un mēs tiešām vēlamies pateikt, ka nu, mūsu prāt šobrīd nav tas īstākais variants. Mēs drīzāk esam ieinteresēti tādu kooperatīvu izveidošanā un arī līdzsvarotākajos variantos, kur, piemēram, var izveidot savstarpējas palīdzības fondus. Bet mēs tiešām nedomājam, ka būtu pareizi vēl maksāt kādam, kas it kā piedāvā apdrošināšanu, drīzāk būtu jābūt tādā atbildīgai praksē zemnieku starpā. Agņokungs uzdeva šo jautājumu, es paturpināšu mazliet. Jā, jūs pieminējat tādu diezgan lielu skaitļu, atceramies, ka tā ir ASV, bet te pašā laikā lauku attīstībai būs ierobežots līdzekļu daudzums, un ja mēs redzam, kā šī nauda tiek tērēta, ASV sistēmā es nezinu, vai es līdz galam to saprotu pats, vai šī nauda, kas varētu būt izlietota lauksaimnieciskai ražošanai, produktīvai lauksaimnieciskai ražošanai, tiek novirzīta kaut kur citur. Vai tiešām tas ir tāds pagrīdes veids, kā var atbalstīt zemniekus, apējot PTO noteikumus? Nevis vienkārši, vienkārši pateikt, ka mēs darām to un to. Paldies! Šmita. Paldies, Šmita kungs, Ikerska kungs. Можно попроще... Jā, es gribētu pat, eh, lai jūs mums atkārtotu informāciju par uh, lauksaimniecības programmu, kā arī par pārtikas palīdzības programmu. Un tas, kas šo jūs pieminētu uz hektāru, uz saimniecību, uz patērētāju, Jūs pieminējat par 20 miljārdiem, un tad ņemot vērā to, cik daudz ir iedzīvotāji ASV, nu jā, tad tā, tā, tā procentuāli un arī cik liela ir saimniecība. Tā, lai mēs vienkārši varētu saprast, kā tas viss saistās ar Eiropas Savienību. Tas ir pirmais jautājums. Un vēl viena lieta, vai es tiešām pareizi sapratu, jā, pa 10% samazinās pārtikas programmas finansējums, savukārt trīs citām programmām – ir palielinājums vai arī kā? Jo, nu, 10% ir diezgan daudz. Nu, bet dažreiz ir tā, ka 10% samazinājums ir vienkārši klimatisku apstākļu dēļ. Eiropā mūsu programma, mūsu pārtikas palīdzības programma, e, mums ir 80 miljoni iedzīvotāju, kas izlieto 500 miljonus eiro. ASV, ja es tagad skatos, 47 miljoni amerikāņu, kas gūst labumus. Tu zini, tie ir tikai kādi 15%. Eiropā 18%. Un vēl viens jautājums. Ko saka PTO? Kāda ir PTO reakcija, ja ASV tik tiešām pilda PTO noteikumus? Mūsu tirzniecības komisāri eh, sarunu gaitā visu laiku arī par to runā. Viņi runā par to, ka PTO ir svēta govs, un tāpēc arī Vai arī varbūt ar ASV ir savādāk, tāpēc, ka viņi ir tik, tik milzīga uh, liela vārā, un tad līdz ar to viņi var kādus notiekumus PTO notiekumus neievērot. Vēl viena lieta par infrastruktūru, par tehnisko infrastruktūru. Vai mēs šeit runājam par kādām īpašajām programmām, vai arī varbūt kaut kāda tāda štatu līmenī tur kaut kas notiek, vai arī valstiskā līmenī. Paldies! Bene, e io credo che sia stato un interessante dibattito, molti interventi. Labi. E šī informācija bija ļoti noderīga, un e, daudz kolēģis teicās, tagad es raugos Eiropas komisijas virzienā, varbūt, ka viņiem ir kas sakāms. Ja nē, tad es došu vārdu mūsu viesim Žanam Kristofam, kurš atbildēs uz jūsu jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji! Tik uzdoti vairāki jautājumi par atbalsta līmeni lauksaimniekiem savienotajās valstīs un uh, par to, vai ASV patiešām subsidē savus lauksaimniekus. Būtībā šie lauksaimnieki ir ļoti pasargāti. Ja mēs paraugāmies uz summām, kas ir piešķirtas lauksaimniekiem pēdējos dažos gados, tad skaitļi ir zemāki nekā Eiropas Savienībā. Mēs runājam par 20% no uh, ražošanas vērtības, un uh, Eiropas Savienībā, kas ir pusi no ASV 10%. Taču, ja mēs paraugāmies uz skaitļiem uz cilvēku, tad ASV uh, šie skaitļi ir lielāki. Tomēr, salīdzinot ar ražošanas apjomiem, Eiropas Savienība pasargā savus lauksaimniekus vairāk. Tomēr Eiropas Savienība lieto neitrālākas metodes, kas uh, mazāk uh, kropļo situāciju. Un uh, precikliskie maksājumi varētu kļūt lielāki, ja cenas krīstos līdz līmenim, kādā tās bija 2003. gadā. Tā ir ļoti komplicēta programma, bet ļoti mērtiecīga. Uh, Agņokungs jautāja, vai es varētu izdarīt kādus secinājumus eh, no šī situācijas izklāsta pats. Eh, nu, man ir jāatgriežas pie apdrošināšanas jautājuma un jāatgriežas pie Dorfmana kunga jautātā. Jāteic, ka pēdējo dažu gadu laikā, kad reiz, kad lauksaimnieki saņēma vienu dolāru apdrošināšanas prēmijā, Šiem lauksaimniekiem un valdībai tas izmaksāja aptuveni 2 dolārus. Nu, šādā sistēmā būtībā jūs zaudējat 50%. Eiropas Savienības tiešais atbalsts ir daudz labāk organizēts. Un šādā sistēmā lauksaimnieks pats var noteikt savu apdrošināšanas prēmijas līmeni. Līdz ar to daudz labāk ir iespējams eh, prognozēt uh, Eiropas apdrošināšanas sistēmu, ASV sistēma būtībā ir apdrošinātāju lobija darba rezultāts. Un uh, līdz ar to sistēma ir kļuvusi neefektīva. Valsts savukārt sedz lielu daļu no pārapdrošināšanas izmaksām, kas nav tradicionāli. Apdrošinātāji ASV sistēmā būtībā ne ar ko neriskē. Mēs Eiropā varam šo lietu organizēt daudz labāk, un ar to es nekritizēju apdrošināšanu kā tādu, es tikai norādu uz ASV sistēmas neefektivitāti. Tāpat runājot par preciklisko atbalstu, tas var novest pie budžeta svārstībām, kas ir diezgan ievērojams gadu no gada. Runājot par atmatas zemēm, eh, šī rezervju programma, jeb EIKA, kas tika izveidota, lai cīnītos ar eroziju, ar laiku kļuva uh, par programmu, kas uh, veicina bioloģisko daudzveidību. Ar to bija saistītas daudzas diskusijas, un uh, tika runāts par zemes taupīšanu. Un Tika norādīts, ka zemes taupīšana ir labāka par dalīšanos ar zemi, jeb land sharing. Bet eh, šī diskusija joprojām turpinās zinātnieku vidū. Tomēr mēs varam teikt, ka arī ASV puse eh, ir guvusi diezgan labus panākumus līdzīgās programmās. Ja mēs runājam par pārtikas programmu, tad 47 miljoni ASV iedzīvotāji ir guvuši labumu no šīm pārtikas programmām, tostarp arī skolas, vientuļās mātes. Un, principā, ar to ir saistītas ASV sociālās programmas. Un uh, tas, ka uh, sociālā palīdzība ir iekļauta šajā lauksaimniecības likumā, būtībā nozīmē to, ka uh, lauksaimniecība saņem arī pilsētas reģionu atbalstu. Un, uh, principā, ar pārtiks saistītais finansējums lielā mērā atbalsta arī lauksaimniekus. Te ir runa par 160, 170 eh, dolāriem mēnesī, kas tiek izsniegti tādā kā talonu veidā eh, labumu guvējiem no šīs programmas. Un ir zinām ierobežojumi, kam šos talons nedrīkst tēru, tērēt, piemēram, eh, iedzīvotāji nedrīkst par tiem pirkt alkoholu. Un ASV šī programma ir pozicionēt diezgan labā gaismā. Jautājums ir, vai mēs varētu kaut ko mācīties no tā, kā rīkojušies amerikāņi. Pasaules tirzniecības organizācija uh, arī uh, ir norādījusi, ka ASV lielā mērā sargā lauksaimniecus no svārstībām, un eh, es eh, šeit nerunāju par eh, pārtikas programmu, bet gan par preciklisko programmu, mm, kā arī apdrošināšanu pret negadījumiem. Tas ir lietas, kas ļauj lauksaimniekiem uzņemties risku, un tā ir daļa no ASV tirzniecības politikas. Uh, Protams, ka ar to ir saistītas zināmas problēmas, piemēram, runājot par piesaistītajiem maksājumiem. ASV eh, bieži vien uh, ievēro zināmas ierobežojumus attiecībā uz PTO, un PTO par to neko nesaka, Jāteic, ka eh, ja šis priekšlikums tiks apstiprināts kongresā, tad uh, būs būtiska arī Brazīlijas pozīcija. Tas, vai Brazīlija mīkstinās savu nostāju vai nē, arī Austrālija ļoti uzmanīgi raugās uz uh, šiem notikumiem. Apdrošināšanas izmaksas 2012. gadā būs zināmas tikai 2015. gadā. Uh, Un eh, nu, tā ir savā ziņā problēma Pasaules tirzniecības organizācijas darbībā. Paldies, Žan-Kristof, par šo ļoti interesanto paziņojumu, stāstījumu un diskusiju. Ja neviens vairs nevēlas izteikties par šo darba kārtības punktu, mēs eh, turpināsim mūsu darbu ar nākamo darba kārtības punktu proti grozījumiem komisijas priekšlikumā KOM 2011 625 Eiropas parlamenta un padomas regula, ar ko izveido noteikums par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta schēmām. Un tagad mēs uzklausīsim komisijas prezentāciju. Kolēģi, Es ierosinu skatīt turpmākos KLP reformas punktus eh, vienā blokā, jo komisijas eh, priekšlikums attiecas uz visiem šiem dokumentiem un arī uz Horvātijas gaidāmo iestāju Eiropas Savienībā nākamgad. Ir tikai viens konkrēts papildu punkts, kas ir ieviests dokumentā par finansēšanu, pārvaldību un KLP uzraudzību, un uh, tas ir caurskatāmības jautājums. Komisija ierosina jaunas noteikumus par informācijas publicēšanu par visiem ES lauksaimniecības fondu labumu guvējiem. Un ir zinām iebildumi, kas ir radušies uh, Eiropas kopienu tiesai šajā jautājumā. Tātad ES tiesa ir norādījusi, ka ir jāpaziņo par visiem, kas guvuši labumu no šiem fondiem. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 17. oktobris 2012, un mēs varēsim iesniegt grozījumus tikai par jaunajiem priekšlikuma noteikumiem. Es ierosinu, runājot par caurskatāmību, vispirms dot vārdu komisijai, lai tā varētu izklāstīt mums savus priekšlikumus, un tad dosim vārdu referentiem. Magilas kungs, vai jūs esat šeit? Es došu vārdu jums. Paldies, priekšsādātāji! Sākšu ar to, ka komisija pateicas Eiropas parlamentam par to, ka tas eh, ļoti ātri ir sācis strādāt ar šo dokumentu, pēc tam, kad komisijā tas ir pieņemts 25. septembrī, tas palīdzēs eh, ātrāk paveikt reformu procesu. Eh, caurskatāmības priekšlikumam ir zinām vēsture, kur es jums īsumā atgādināšu. Iepriekšējā sistēma tika paredzēta 44a pantā finansējuma regulēšanā re, finansējuma regulā. Un eh, šis noteikums daļai zaudēja spēku Eiropas kopienu tiesas lēmumu rezultātā. Te ir runa par eh, fizisku personu maksājumu datu publiskošanu. EKT uzskatīja, ka šie noteikumi nav saskaņā ar proporcionalitātes principu. Līdz ar to noteikumi tika pielāgoti, lai attiektos tikai uz juridiskām personām, un tas nozīmē, ka maksājuma dati tiek publicēta tikai par juridiskām personām. Tāda ir pašreizējā situācija. Mēs ļoti uzmanīgi izpētījām uh, Eiropas kopienu tiesas lēmumu un ļoti ātri sākām izstrādāt jaunu caurskatāmības sistēmu KLP, un tas ietvēra pāris posmus, kas arī aizņem zināmu laiku, Pirmkārt, mēs konsultējāmies ar ieinteresētajām pusēm, pamatojoties uz iespējamajiem rīcības variantiem un uzdodot eh, vairākus jautājumus. Mēs arī veicām sabiedriskās domas aptauju Eiropa barometra ietvaros, lai noskaidrotu, ko ES iedzīvotāji domā par caurskatāmību, un 62% ES iedzīvotāji neatbal, skaidri atbalstīja to, lai informācija par eh, labumu saņēmējiem no KLP tiktu publiskota. Mēs ņēmām vērā arī Eiropas parlamenta budžeta izpildes rezolūcijas par 2009 un 2010 gadu, kurās komisija tika aicināta nākt klajā ar priekšlikumu, kas eh, noteiktu augstāka līmeņa caurskatāmību. Un visu beidzot mēs ņēmām vērā arī jaunās finanšu regulas noteikumus. Par šo regulu vienojās institūcijas vēl pirms vasaras brīvdienām, un šī jaunā finanšu regula arī ir stājusies spēkā ļoti operatīvi. Tātad te ir 56. pants par kopīgu pārvaldi, un uh, tas nosaka, ka katru gadu jāpublicē informācija par labumu guvējiem, tostarp arī par KLP fondu labumu guvējiem, un tam ir jābūt saskaņā ar 31. pantu jaunajā finanšu regulā, kas nosaka, ka ir jāpublicē šo labumu guvēju vārds, eh, atrašanās vieta, maksājuma apjoms un citi dati. Tātad tās ir jaunās prasības, kas izriet no, horizontālā, no horizontālās eh, finanšu regulas. Uh, Priekšlikums, kas šobrīd ir jūsu priekšā, ir apstiprināts komisijā 25. septembrī šogad, un šajā kontekstā ir svarīgi norādīt, ka Eiropas kopiena tiesa neapšaubīja caurskatāmības uh, leģitimitāti, bet vēlējās, lai tiktu ievērots proporcionalitātes princips, proti tas, ka um, publiskošanas veids un apjoms uh, nedrīkst pārsniegt to, kas ir noteikts šajos noteikumos. Komisija izskatīja šo situāciju un pievērstam ļoti lielu uzmanību, jo īpaši uh, runājot par KLP izdevumu kontroli. Un, mūsuprāt, būtu jāņem vērā arī vienkāršošanas aspekts. Jaunā sistēma ir jāveido tā, lai izvairītos no nevajadzīga administratīvā sloga, jo īpaši nacionālajām administrācijām. Es vēlos atgādināt, ka mēs runājam par datu publiskošanu, par miljoniem labumu guvēju Eiropas Savienībā. Un eh, te mēs varam runāt par, kā piemēram var minēt Ajax eh, schēmu, eh, kur 2000 11. gadā vien bija runa par 7,5 miljoniem labumu guvēju. Eiropas komisija ir ierosinājusi, ka ir jābūt vienai vienotai sistēmai, kas ir piemērojama fiziskām un juridiskām personām. Virkne dalību valstu mums ir norādījušas, ka tām ir grūti nodalīt fiziskas un juridiskas personas, jo šī informācija nevienmēr ir pieejama to datubāzēs. Līdz ar to diferenciācijas ieviešana šajā gadījumā radītu papildu administratīvo slogu. Otrikārt, jaunās sistēmas elementi atgādina veco sistēmu, bet ir trīs galvenie labojumi, kas ir ieviesti saskaņā ar tiesas spriedumu. Pirmkārt, mēs esam ievietojuši jaunu pārskatītu caurskatāmības pamatojumu, uh, kas būtībā ir ES izdevuma kontrole. Otrakārt, mēs sniedzam detalizētāku informāciju, publicējot uh, tos apjomus, kas ir saņemti saskaņā ar noteiktiem pasākumiem. Tātad līdzekļi vairs netiek iedalīti pirmajā un otrajā pīlārā, bet gan tiek minēti arī konkrēti pasākumi, par kuriem labumu guvējs saņem finansējumu. Treškārt, mēs esam ieviesuši de minimis slieksni saskaņā ar kuru nav obligāti jāpublisko labuma guvēja vārds, lai respektētu proporcionalitātes principu. Šī regula precīzi paredz fizisku un juridisku labumu guvēju publiskošanu. Ir jāpublisko viņu vārds, tāda ir pašreizējā situācija, tāpat arī pašvaldība. Ja ir pieejama šī informācija, tad arī pasta indeks tai vietai, kurā uh, atrodas labumu guvējs. Tāpat ir jānorāda apjomi, kas ir saņemti noteiktā finanšu gadā, un eh, tie ir sadalīti pēc pasākumiem, kuros ir saņemts finansējums. Un tāpat ir jāpublisko gan Eiropas Savienības, gan arī dalību valstu pienesums, lai dabūtu pilnu ainu par to, cik liels ir gūtais labums. Un visu beidzot ir jāsniedz informācija par eh, finansēto pasākumu būtību, pasākumu apraksts, lai nodrošinātu to, ka informācijas lasītājs saprot, pār ko tad īsti ir piešķirta šī attiecīgā summa. Publicēšana ir jāveic ar unikālas tīmekļa vietnes eh, starpniecību, publikācijām jātiec uz divu gadu periodu jo mēs uzskatām, ka no šīs informācijas jēga ir tikai tad, ja lasītājs saprot, kā tad īsti šis gūtais labums ir izmantots zināmā laika periodā, bet šis periods nedrīkst būt pārāk garš, lai izvairītos no pārāk, lielās, eh, pārāk lielām problēmām ar pamatiesībām. Mēs eh, uzskatām, ka ir jārespektē arī proporcionalitātes princips, tātad slieksnis jānosaka tādā līmenī, kāds ir paredzēts um, dalību valstu mazo lauksaimnieku noteikumos. Un tas nozīmē, ka maksimālais apjoms, ko dalību valstis šeit varētu noteikt, ir 1000 eiro saskaņā ar mazo lauksaimnieku sistēmu. Šādā gadījumā lauksaimnieku vārdi netiktu publicēti, bet tiktu publiskota pašvaldība, kurā lauksaimnieks dzīvo, uh, Uh, finanšu apjoms un arī attiecīgā pasākuma apraksts. Kā jau es teicu, šie elementi mūsuprāt nodrošina proporcionalitātes principu ievērošanu, bet tai pašā laikā nerada pārmērīgu administratīvo slogu iesaistītajām iestādēm. Ir paredzēts uh, ieviest arī citus uh, tehniskos noteikumus komisijai strādājot pie šīs sistēmas. Diemžēl es nevaru sīkāk komentēt Eiropas datu aizsardzības iestādes nesen izplatīto atzinumu, kas ir balstīts uz datu aizsardzības likumu. Es tikai vakar saņēmu šo atzinumu, tāpēc tas vēl ir jāanalizē. Taču tāpat informācija ir nosūtīta arī Eiropas parlamentam, Un es domāju, ka, ja nepieciešams, mēs jau varēsim atgriezties pie šīs iestādes ierosinājumiem procesa gaitā. Mums vajadzētu nodrošināt, lai jaunā caurskatāmības schēma stātos spēkā līdz ar KLP reformu, lai abi šie mehānismi varētu tikt eh, kļūt piemērojami vienlaikus. Un to varētu nodrošināt, iestrādājot caurskatāmības eh, noteikumus kopējā horizontālajā pakotnē. Visu beidzot vēlos norādīt, ka, tā kā šis ir sarežģīts jautājums ar daudziem tehniskiem aspektiem, komisija ir pieejama arī turpmākām konsultācijām un jautājumiem. Mēs esam pieejami gan komitejai, gan sekretariātam un jebkuram deputātam, kas vēlētos mums uzdot jautājumus vai precizēt informāciju. Paldies Mageles kungam par prezentāciju. Es vēlētos atgādināt, ka par visiem jautājumiem, kas saistīti ar Horvātijas iestāju, manuprāt, mums tagad nevajadzētu diskutēt, bet caurskatāmība ir delikāts jautājums. Giovanni Lavija vēlas uh, mums pievienoties šodien, un Dantāna kungs arī grib runāt, lai paustu bažas par šo specifisko caurskatāmības jomu. Un vārds jums, un pēc tam arī pārējiem. Merci, monsieur le président. Donc, au nom de notre collègue Giovanni Lavia, qui s'exprime. Paldies, priekšsādātāji. Giovanni Lavijas vārdā, kurš atvainojas par to, ka nevarēja šodien ierasties, es vēlējos vienkārši izklāstīt vēlreiz viņa dostāju, ko viņš ir paudis savos grozījumos. Uh, referents ir pret uh, eh, KLP subsīdiju saņēmēju vārdu un uzvārdu publiskošanu mājaslapā. Vienalga, kura dalība valsts vēlētos to ieviest. Viņš uzskata, ka tas neatbilst Eiropas cilvēktiesību hartas 7. un 8. pantam. Lavijas kungs iesaka, ka vajadzētu vienkārši publicēt ad hoc kodus, kas eh, ļautu identificē tos maksājumus, kas uh, ir augstāki par slieksni. Tas nozīmē, ka visi saņēmēji saņem to kodu un tādējādi varētu arī atklāt, kurš ir bijis šis saņēmējs. Tādā veidā netiktu pārskāt, pārkāpti datu neatklāšanas noteikumi. Informāciju vajadzētu sniegt tādā veidā, lai sabiedrība zinātu, eh, kāda palīdzība tiek sniegta lauksaimniecības sektoram, bet vienlaicīgi, lai netiktu atklāti vārdi. Lielas paldies! Vārds eh, Laina kungam, pēc tam Hoizlīna kungam. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Patiešām šis ir visnotaļ strīdīgs jautājums. Man komisija būtu eh, šāds lūgums. Vai patiešām ir kāds attaisnojums tam, ka tiek veidoti divi atsevišķi sliekšņi caurredzamībai? Viens slieksnis lielajiem fermeriem un otrs mazajiem lauksaimniekiem. Es domāju, ka caurredzamībai ir jābūt vienādai visiem. Tieši pēc tādiem principiem mums vajadzētu strādāt. Noteikti iesniegšu grozījumus šajā sakarā. Tāpat man arī ir uh, bāžas par uh, šiem kodiem kas aizstātu vārdus. Nezinu, vai šādā veidā mēs eh, ievērosim caurredzamības noteikumus. Es īsti nezinu, vai tas ir īstais ceļš. Nezinu, vai Giovanni Lavijam ir taisnība. Vēlētos saņemt atbildi uz manu jautājumu no komisijas, kāpēc jūs veidojat divas lauksaimnieku šķiras. Viena šķīra, kuru vārdi tiks publicēti, un otra, kuru vārdi tiks slēpti. Neuzskatu, ka mums vajadzētu strādāt pēc šāda principa. Martin Ošlinga, poi Šmit. Ma... Hoizlinkungs, pēc tam Šmita kungs. Paldies, es arī iestājos par caurdzamību. Nedomāju, ka vajadzētu šeit ieviest izņēmumus. Ja mēs sākam tagad runāt par kodiem, tad noteikti ieviesiesies vēl lielāka neskaidrība. Kodi tikai padarīs piekļuvi sarežģītāku un beigās būs vajadzīgi tikai lieki cilvēki, kas ar to visu nodarbosies. Eiropas Savienība iestājas par caurdzmību, tas taču ir pamatprincips. Mēs, eh, kā deputāti, arī neko neslēpjam attiecībā uz mūsu ienākumiem. Kāpēc gan mums vajadzētu slēpt to, ko nodokļu maksātāji dod lauksaimniekiem? Lauksaimniekiem arī nevajadzētu par to attaisnoties. Vācijā pašlaik tieši notiek attiecīgas kampaņas. Uh, Mums vajadzētu vērsties pret šo naidu, mums vajadzētu izskaidrot, kāpēc lauksaimnieki saņem naudu. Tas ir īstais uh, princips. Jāatcerās, ka komisija uh, vienmēr izskaidro ļoti diferencēti, kas tiek maksāts par ko un kāpēc. Pēdējā direktīvā īstenībā nebija šādas diferenciācijas neparādījās, eh, kas īsti ir investīcija veicināšanas pasākumi, kas tiek maksāts par hektāru un tā tālāk. Es domāju, ka mums vajadzētu paieties solīt uz priekšu. Es domāju, ka visiem vajadzētu zināt, kāpēc kāds saņem piemaksas, proti, ja ir veikts kāds darbs sabiedrības labā, tad piemaksa ir arī nopelnīta. Es domāju, ka izņēmumi un dažādu kodu izmantošana visu tikai sarežģīs. Parasti taču mēs uh, iestājāmies par vienkāršošanu. Mēs esam principā pār komisijas priekšlikumu. Grazie, Mārtiņ. Paldies, Mārtiņ, vārds Šmita kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Šķiet, ka es šodien esmu tādā piekrītošā uh, garstāvoklī. Es piekrītu iepriekš savam brīt kolēģim, tagad es piekrītu liberāļiem. Uh, kolēģi, manuprāt, um, Tas viss iet pilnīgi nepareizā virzienā. Ir jāatcerās par praktiskumu. Es ļoti cienu Giovanni, bet es īsti nesaprotu, kāpēc viņš mūs ved šajā virzienā. Bet tiešām jūtu līdzi komisijai, jo tā cenšas izveidot tādu sistēmu, kas strādā. Tas viss sākās ar kaut kādiem kafkas murgiem, un tagad pēc principa šī sistēma liekas ļoti skaidra. Uh, Protams, ka privātpersonām ir tiesības uz eh, privātumu, uz savu datu neatklāšanu, bet ja jūs piesakāties uz valsts naudu, tad jūs zināmā veidā atsakāties no šīm privātuma tiesībām. Jums ir eh, jāpakļaujas sistēmas godīgumam, taisnīgumam. Ir skaidrs, ka visai valsts naudai ir jābūt sauredzamai, ir eh, jāinformē sabiedrībā par to, kur šī nauda nokļūst un kas ar to tiek panākts. Par praktisko pusi šī ideja, ka mums ir vajadzīgi atšķirīgi caurzmības noteikumi privātpersonām un uh, juridiskām personām, nu, nevajadzētu šeit speciāli radīt dārgu birokrātisku sistēmu, piesaistīt inženierus un ko tik vēl ne. Parādīsies ārkārtīgi sarežģīti jautājumi, kas sarežģīs uh, komisijas sāk, sākotnē priekšlikumu. Uh, Ir jāatcerās, ka visi, kas ir saņēmuši naudu par kaut kādu sabiedriska labuma nodrošināšanu, tiks iekļauti reģistros. Lielas paldies! Sikierska kungs, tad uh, Luiša kungs. Lielas paldies! Pavisam īsi. Domāju, ka noteikumi par finansējumu piešķiršanu zemniekiem ir skaidri bet ir daži gadījumi, piemēram, attiecībā uz investīciju palīdzību, kur, ja tiek iesniegti projekti, parādās problēmas. Pirms Polijas iestāšanās Eiropas Savienībā vajadzēja iesniegt tabulu, kurā bija iekļauti dati par visu finansējumu, kas saņems no Eiropas Savienības. Tas bija arī ļoti labs piemērs uh, lauksaimniekiem. Domāju, ka visos šādos gadījumos ir vajadzīga cauradzamība. Tas pats attiecas arī uz eh, zaudējumu kompensācijām, ja tādas tiek piešķirtas. Uzskatu, ka šie priekšlikumi ir interesanti. Polijā daži uh, lauksaimnieki īstenībā bija pret to, ka šādi dati netiek publiskoti. Daži minēja, ka valsts amatpersonām tiek uh, publiskot arī alga informācija, kāpēc gan to nevarētu attiecināt arī uz lauksaimniekiem? Lūjišs un pēc tam Brita. Paldies priekšēdētāji, pavisam īsi. Vēlējos vienkārši piekrist tiem kolēģiem, kas minēja, ka viņi vēlas lielu caurdzamību, kas attiecas uz visiem. Galu galā šeit ir runa par valsts naudu. Viena lieta ir atklāta informācija par privātiem bankas kontiem vai par privātām uh, firmām, bet otrs ir uh, tādas informācijas publiskošana, kur ir runa par Eiropas Savienības finansējumu. Ja viņi nevēlas to darīt, tad vispār nevajag viņiem maksāt. Paldies, Brita, un pēc tam Marija. Es domāju, ka mums nevajadzētu skatīties šeit uh, uz visu kā uz melnu vai uz baltu. Lavijas kungs jau runāja par lauksaimnieku um, privātajām interesēm, privāto interešu aizsardzību. Es domāju, ka mums vajadzētu kārtīgi izlasīt datu aizsardzības ziņojumu. Mēs redzam, ka arī komisija to vēl nav izdarījusi, tas nozīmē, ka komisijas priekšlikumos tas arī nav ņemts vērā. Protams, ir loģiski teikt, ka uh, ja šī nauda nāk no valsts puses, tad eh, tas viss ir arī skaidri jāatspoguļo. Taču ir jāatcerās, ka šeit, kādā mazā nozarē, lauksainiecības nozarē, mēs sākam rīkoties tā, ka tas var īstenībā var sagraut eh, dažas privātpersonas. Ir jāatcerās, ka, ja tiek publiskotas ierēģu algas Eiropas Savienībā, tad uh, netiek uh, publiskoti šo ierēģu uzvārdi, netiek norādītas viņu adreses. Ir jāatcerās, ka dalība valstīs sociālās struktūras atšķiras. Esam jau to piedzīvojuši Vācijā, esam līdzīgi rīkojušies un esam atklājuši, ka parādās tādas kā sociālā mobīnga kampaņas pret uh, konkrētiem lauksaimniekiem. Viņi tiek uh, likti pie kauna stāvā, pret viņiem tiek vērstas dažādas kampaņas, un līdz ar to šī caurdzamība var tikt ļāprātīgi izmantota. Es domāju, ka mums vajadzētu rīkoties uzmanīgi, nevajadzētu skriet eh, uz priekšu, mums vajadzētu atrast tādu saprātīgu loģisku zelta vidusceļu. Pretējā gadījumā nu, nebūs pareizi šādā veidā rīkoties. Nav pareizi arī uh, sadalīt lauksaimnieks lielajos un mazajos. Ir jāatcerās, ka cilvēki īsti nezina, kas slēpjas aiz šiem lauksaimniecības maksājumiem. Bieži vien šie lauksaimniecības maksājumi tiek uzskatīti par uh, tādu kā neto summu, no kuras vairs nekas nav jāmaksā. Mums vajadzētu ļoti labi izskaidrot, ka šeit nav runa tikai par ieņēmumiem. Bieži vien tas tiek publiskots kā tāds papildu ienākums. Es domāju, ka mums vajadzētu rīkoties uzmanīgi un nevajadzētu visu šeit eh, krāsot eh, melnās vai baltās krāsās. Maginis skundze bez meņokungs. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies Britai Rēmersai par to, ka viņa ieviesa līdzsvaru šajās debatēs. Ir ļoti vienkārši publiskot kādu cita informāciju. Es gribētu parlamentam teikt, ja parlamentā būtu mājaslapa, kur tiktu publiskoti visi šajā telpā atrodošos ienākumi un izdevumi, tad noteikti, ka rastos liels satraukums. Nevajadzētu no lauksaimniekiem prasīt augstākus standartus, nekā mēs piemērojam attiecībā paši uz sevi. Es domāju, ka nebūtu labi veidot tādu mērķiecīgu mājaslapu tikai vienai nozarei, atklājot tajā visu informāciju. Vajadzētu būt piesardzīgiem. Otrais, ko vēlējos teikt. Mums ir vajadzīgas diskusijas par caurredzamību, varbūt ne šodien, bet vispār. Uh, ko īsti caurzemība mums dod, kāpēc tā ir vajadzīga. Jā, protams, tā ir valsts nauda, bet šī valsts nauda tiek leģitīmi piešķirta cilvēkiem, kas atbilst prasībām. Pretējā gadījumā tā ir krāpšana, tā ir noziedzība. Mēs publiskojam to cilvēku vārdus, kas uh, atbilst šīs naudas saģēbšanai, vai tas tiek darīts attiecībā uz sociālās labklājības sistēmām, vai tiešām mums vajadzētu publiskot to cilvēku vārdus, kas Eiropas Savienībā saņem invaliditātes vai bezdarba maksājumus, vai tam būtu jā, jāveido atsevišķas mājaslapas, vai mēs arī tā teiksim, ka tas ir ļoti labi, jo tas atbilst caurdzamības principiem. Es domāju, ka es varu piekrist Rēmerses kundzes uh, izsvērtajiem vārdiem. Es nedomāju, ka lauksaimniekiem nevajadzētu par to uztraukties. Visticamāk, ka tieši viņu kaimiņi būs visvairāk ieinteresēti par to, kas būs iekļauts šajā mājaslapā. Tā būs vienkārši ziņkārīgo mājaslapa. Mums vajadzētu padomāt par to, ko mēs eh, paužam šiem cilvēkiem, kas saņem valsts naudu. Ja tas ir pareizi attiecībā uz lauksaimniekiem, tad tas ir pareizi arī attiecībā uz deputātiem, komisāriem, invaliditātes pabalstu saņēmējiem un tā tālāk. Es neiebilstu pret to, ka kāds publisko savus datus, bet šāda speciāli veidota mājaslapa vienai nozarei, nu padomājiet par to vēlreiz. Grācija Mārija. Paldies. Patiešām šis jautājums ir ļoti delikāts. Eņģu kungs, esmu strādājis Eiropas parlamentā kādu laiku, un vārds solidaritāte parādās ļoti bieži. Un šajā pēcpusdienā tas ir parādījies divās nozīmēs. Ir solidaritāte starp Lielbritānijas deputātiem, parasti nepiekrītu Alanam Šmitam un Džordžam Lajenam, bet viņi šodien man ir piekrituši, un man tagad ir jāsaka, ka es pilnībā piekrītu viņu teiktajam par caurdzamību. Taču mēs redzam arī cita veida sol solidaritāti. Šķiet, ka dāmas vēršas pret kungiem. Kas tīsti notiek? Manuprāt, caurdzamība ir būtiska Te ir runa par lieliem uh, valsts naudas maksājumiem, un sabiedrībai ir tiesības zināt, kas šo naudu saņem. Ja viņi vēlas, tad viņi var iet apskatīt uh, šīs saimniecības, lai zinātu, ka valsts nauda tiek saprātīgi izmantota. Bet atcerēsimies, ka lauksaimnieki bieži vien tiek nozākāti. Tādējādi lauksaimniekiem būs iespēja parādīt, ja mēs nestādīsim labību, jums nebūs ko ēst. Jā, protams, bieži vien um, Lielbritānijā UKIP partija sāk runāt par to, ka li tieši Lielbritānijas nodokļu maksātāji maksā visvairāk, un tā nauda nonāk pie lauksaimniekiem. Ladies and gentlemen, I want to bring. Šmita kungs, dāmas un kungi, es vēlētos jums mm, parādīt praktisku piemēru, par ko šeit ir runa. Es cenšos runāt mierīgi un būt korekts. Es saprotu, ko teica Marita un Brita, bet Somijā vīrs, kas vada vienas no lielākajām bankām um, Eiropā valdi, iespējams bagātākais cilvēks Skandināvijā vai vismaz noteikti Somijā, jau vairākus gadus ir dzeltenās preses virsrakstos. Katru gadu šīs avīzes raksta, ka viņš ir viens no lielākajiem lauksaimniecības atbalsta saņēmējiem Somijā. Nesmu pieredzējis, ka kāds skrietu uz viņa lauksaimniecību un censtos tai pielaist uguni. Es domāju, ka mums vajadzētu atcerēties, ka cauredzamība ir kā gaiss, ko mēs elpojam, vismaz tai tādai vajadzētu būt. Eņukungs, es gribēju teikt, ka ilgtermiņā mums vajadzētu paskatīties, kādas tam būs sekas. Protams, tas radīs diskusijas, sarunas, un tad eh, tas būs mūsu vai lauksaimnieku ziņā aizstāvēt to, ko mēs darām. Principā, kaut gan es cienu Giovanni, uh, Un šeit nav runa par eh, personībām, par to, kāds no, kādi mēs esam cilvēki, bet es drīzāk eh, aizstāvu šo te vīriešu viedokli, kas šodien tika pausts. Liels paldies eh, par jūs teikto. Šmita kungs vēlreiz. Es vēlētos šeit sevi uh, izslēgt no Iņu kunga dzimuma politikas, bet esmu nedaudz uztraucies par to, ka mēs šeit uh, šādas skaidras un labi noteiktas diskusijas eh, mazliet novirzam citā virzienā. Mēs šeit nerunājam par privāto dzīvi, mēs nerunājam par sociālo atbalstu, mēs šeit runājam par taisnīgumu no sabiedrības eh, puses. Mums ir jādomā par to, ko šī lauksaimniecības politika cenšas panākt un kādi ir tās rezultāti. Bieži vien mēs dzirdam lielu mm, neizpratni par to, ko KLP mums ir devusi. Uh, Ir jāatcerās, ka KLP dod daudz labuma sabiedrībai, bet ne, tai pašā laikā neviens it kā nevēlas atklāt, kādas ir šīs summas, kas ir samaksātas. Mums eh, vajadzētu vērsties pret noslāpu, noslēpumiem. Iemesls, kāpēc kāds X zemnieks saņem tik un tik daudz eiro no Eiropas, ir viņš ražo tik un tik daudz labības, tāpēc, ka viņam ir tāda un tāda saimniecība un tā tālāk. Mums ir jādomā par to, kur nonāk valsts nauda, un mēs nedrīkstētu vēl vairāk veicināt noslēpumainības rašanos Eiropas Savienībā. Polsens kundze. Paldies, priekšādētāji! Es Eņģo kungam varētu pavēstīt, ka iespējams neesmu sieviete, iespējams esmu pārāk veca, lai būtu sieviete. Desmit bērni liels daudzums mazbērnu, viens mazmazbērns. Var jums pavēstīt, ka nāku no valsts tādā Eiropas daļā, kur gandrīz viss ir atklāts. Nevienmēr esmu priecīga par šo faktu. Mani kaimiņi tagad eh, var ieiet internetā un var paskatīties ne tikai daudz ne tikai to, cik daudz es nopelnu, cik daudz nodokļu es samaksāju, ne, ne tikai to, ar ko es esmu precējusies, bet pat arī, cik man ir bērnu un mazbērnu. Tas viss vietrijā ir visiem zināms. Es negribu šeit sākt veidot kompromisu. Manuprāt, tieši komisija norādīja uz to, ka ir jāgatavo publikācijā, kur skaidrotu, kā šī summa ir veidojusies. Es domāju, ka tās ir tādas kā lēnas pārmaiņas no tiešiem maksājumiem uz uh, maksājumiem zemniekiem par to, ko viņi paveic. Tad tas nozīmē, ka mēs tā kā virzāmies uz uh, maksāšanu par pakāpojumu. Es domāju, ka mēs varētu tādējādi atteikties no vārda subsīdija un izmantot vārdu maksājums, maksājums par absolūti nepieciešamiem pakalpojumiem, jo tieši to jau arī lauksaimniecība un meškopība mums dod - absolūti nepieciešamus pakalpojumus. Es domāju, ka mēs varētu šeit izveidot kompromisu, balstoties uz to, kas tieši ir jāpublisko un kādā veidā. Paldies, vicepriekšādātāji. Tagad vārds Mišelam Dantānam. J'interviens à titre personnel et non pas au nom de Giovanni. Paldies. Runāšu Lavija kungs vārda, kunga vārdā. Viņa bija jādodas prom. Manuprāt, kolēģi, mums ir jāatgriežas pie pamatiem. Pirms 50 gadiem nebija kopējas lauksainiecības politikas. Un tad mēs nolēmām, kolektīvi nolēmām, ka ir nepieciešams uh, panākt to, lai patērētājs nemaksātu par pārtiku reālajās cenās, cik tas reāli izmaksā. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams kompensēt uh, zemniekiem to, ko viņi nesaņem, ja viņi pārdotu pārtiku pre, par reālam tirgus cenām. Tas bija lēmums. Nē, es nekādā gadījumā neesmu pret to, ka ir caurskatāmība, bet, eh, bet kāda būs situācija? Mēs runājam par tā saucamo neapstrādāto datu publiskošanu. Ko tas reāli nozīmēs? Tādi neapstrādātie dati, un tad var paskatīties uz konkrētām saimniecībām, un tad varam redzēt, piemēram, ka dažos gadījumos pat 100 un 110 procenti tika saņemti, eh, saņemti kā maksājums, kā subsīdija, un tad es nezinu, izskatās, ka būs ļoti nepareiza informācija. Var arī viegli manipulēt ar skaitļiem. Nu, var, piemēram, avīze tagad rakstīt, tā, šāds zemnieks saņem tik un tik naudas. Bet, manuprāt, tāda nesamērīga atklātība nebūs pareiza. Eh, man bija iespēja apciemot arī vairākas dalībvalstis pusgadu laikā, jo es biju uh, referents par KLP politiku, un zemnieki visur teica, ka mēs vēlamies normālas cenas. Mēs visi vēlamies, lai būtu precīzi informācija par cenām, bet savukārt, ja būtu vienkārši apjoms, vienkārši tāds kopējais skaitlis, cik ir saņemts, tad, nu, tad veidojas tā, tā kā, tā kā vainas apziņa. Jo ir kādi 6% zemnieki, kas pēdējo gadu laikā ir atteikušies no zemkopības. Un vēlos teikt, ka šis skaidrs vēl var paliecināt, palielināties, ja mēs pieturēsimies pie šīm idejām. Jā, paldies, Mišel. Salvara kungs, pavisam īsti. Paldies! Nākamais runātais, es pats arī izteikšos, jā, es varu pilnībā piekrist, ka caurskatāmības princips ir laba lieta. Tur nav pat jautājumu. Mēs vēlamies, lai būtu caurskatāmība, visi zinātu viss, kas ir vajadzīgs. Un Laviekungs to pašu teica. Būtiskākais ir, ka mēs neatsakāmies no, soli, no soļa pretī caurskatāmībai. Bet, lai nesanāktu tāda situācija, ka vietējās avīzes būs publicēts tāds un tāds cilvēks saņem tik un tik naudas, jo, manuprāt, būs reāls problēmas. Jābūt līdzsvaram. Es nekādā gadījumā neesmu pret caurskatāmību. Bet ir ļoti svarīgi, lai cilvēki caurskatāmību nelietotu nepareiziem mērķiem, vienkārši tādus skandālus veidotu. Tas ir ļoti nopietni. Un kopā ar komisiju mēs turpināsim, protams, darbu un redzēsim, kāds būs, būs risinājums cienējamie kolēģi. Un tagad lūdzu komisijas. At... Džordž, gribētu uzdot jautājumu. Es izlasīju Eiropas uh, tiesas spriedumu. Varbūt komisija varētu paskaidrot, vai tiešām viņi uzskata, ka ka viņi varēs uh, tik galā ar uh, spriedumā uzlikto pienākumu, manuprāt, vai tiešām tiesai būtu par tādām lietām ir jālemj. Nu, tad es gribētu uzzināt par komisijas viedokli, vai jūsuprāt, vai jūsuprāt šobrīd viss tiek darīts saskaņā ar spriedumu noteikto. Jā, ļoti interesanti. Paldies, Džordž. Lūdzu, komisijas pārstāv. Jā, paldies. Paldies arī par iespēju runāt par vairākiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Uh, Manuprāt, ir jāņem vērā, ka mēs šeit nesākam no, no sākuma. Uh, ehm, Maksājuma datu publiskošana jau bija sākusies 2009. un 10. gadā, un dalību valsts arī to dara. Un pieredze ir tāda, ka tas ietekmē caurskatāmību. Ir tad pirmajā un otrajā nedēļā ir, ir informācija presē par vislielākajiem maksājumiem, Nē, tur parasti nekas netiek runāts par nelieliem zemniekiem, par nelielām saimniecībām, un tad parasti tiek diskutēts um, neilgu laiku, un tad viss nomierinās, un nekas straks nenotiek. Jā, protams, tad, kad mēs tā, tikāmies ar interesētām pusēm, viņi teiks, ka norodas arī problēmas no tāda caurskatāmības, jo daži, protams, ir. Um, uh, protams, interesēt, paskatīties, kāda ir skaitļa, varbūt ir zināma skaudība. Nu, pieņem vērā arī jau esošā pieredze. Tas, ka mums ir šis priekšlikums, mm, ir ļoti vienkāršs pamats tam ir. Tas ir eh, tieši uh, Eiropas tiesas spriedumus. Viņi uzskatīja, ka daļa no iepriekš esošās schēmas nebija pareizas tādēļ, ka tas pārkāpa pamatiesības. Un tas, ko pēc būtības teica tiesa, bija tas, ka likumdevējs nav skaidri pateicis, nav skaidri parādījis, ka ir pārskatīti veidi, kas varētu mazāk intensīvā veidā pārkāpt pamatiesības, un tāpēc arī tas, ko tiesa no mums gribētu, lai mēs dziļāk ieskatītos šajā lietā, lai mēs pārbaudītu dažādus veidus, un it īpaši, lai mēs izskatītus, izskatītu vairākus aspektus, kas ir iekļauti spriedumā, nu, piemēram, jautājums par diferenciāciju, at atkarībā no tā, cik liels ir šis maksājums, te tika runāts par sliekšņiem, tas ir viens no variantiem, vai arī var diferencēt atkarībā no tā, kāda ir cita moduļa. Piemēram, cik bieži tiek saņemts maksājums, kāds, kāds ir maksājums, kāda veida vai tipa, vai arī kāda ir maksājuma būtība un tā tālāk. Ja jūs redzēsiet priekšlikumā, tad jūs pamanīsiet, šie elementi ir, tur ir runāts par slieksni, uh, Respektīvi, tas nozīmē, ka pavisam nelielas saimniecības netiks iekļautas darbības jomā. Mērs, kad meklējam šo slieksni, tad mums bija svarīgi, lai šis slieksnis būtu iekļauts arī direktīvā par tiešiem maksājumiem attiecībā uz mazām saimniecībām. Tas ir tiešai, tā ir tieša atbilde uz uh, Eiropas tiesas spriedumu. Mēs, protams, esam pārliecināti, ka um, mēs izveidosim jaunu schēmu, kuru tiesa savukārt uzskatīs par labu esam un par atbilstošu esam. Un, protams, um, ņemsim vērā visus tiesas komentārus. Vēl viena lieta, es gribu precizēt, varbūt es neuzreiz to precīzi pateicu. Mūsu priekšlikumā nav atšķirības attiecībā uz uh, fizisko vai juridisko personu datu uh, Mm, publiskošanai. Mēs uzskatām, ka nav īpaša pamata, lai atšķirtu mm, fiziskās un juridiskās personas. Un e, arī dalību valstīs e, nebūtu pareizi šādā veidā nošķirt, jo te būtu jānosaka dažādi veidi juridiskie kriteriji. Rāmersa kungs, manuprāt, teica, ka būtu nepieciešams precizēt daudz detalizētāk, kāpēc tiek uh, maksāts, tātad kāds ir maksājuma mērķis, un manuprāt, arī citi komitejas locekļi par to runāja. Bet, uh, manuprāt, tas arī ir iekļauts priekšlikumā. Tur ir ļoti skaidri un gaiši pateikts, ka ir nepieciešams publiskot uh, summas ar paskaidrojumiem, par ko un kam pēc būtības tiek maksāts. Un tas nozīmē, ka nākotnē būs iespēju ieskatīties šajā sarakstā, lai redzētu, kādi pasākumi, eh, saskaņā ar kādiem pasākumiem konkrēta saimniecība saņem atbalstu, un tad attiecīgi paskatīties, kas tas ir par pasākumu, kādā programmā tiek maksāts, un pēc būtības varēs saprast, kādēļ vispār tiek maksāts. Bija viens lūgums vai tāds priekšlikums, manuprāt, Dantēnkungs tas bija, par to, ka būtu ļoti svarīgi ne tikai, ne tikai uh, ierakstīt tur, uzrakstīt uh, broto skaitļus, bet arī neto skaitļus. Nu, es nezinu. Varbūt intelektuāli to varētu pārbaudīt šādu iespēju, bet varbūt es uzreiz atbildētu, ka tas prasīja tādu administratīvo nastu dalību valstīs. Un tad, manuprāt, būs ļoti grūti šos datus tad publiskot. Dati, kas šobrīd ir pieejami, ir dati par to, kādi maksājumi ir veikti. Un savukārt neto dati nozīmētu, ka jābūt uh, aprēķiniem, ekonomiskiem apsvērumiem, uzreiz noteikti kāds apstrīdēto. Jūs, piemēram, atceraties kādi skaitļi, piemēram, 7,5 miljoni uh, Um, saņēmēju tikai AIEX programmā, un tad attiecīgi ir arī citas programmas, tāpēc arī visu šo visu neto datu publiskošanu būtu pārāk smaga nasta. Tātad mums šobrīd jau ir dati, un to mēs varam darīt, un to, to mēs varam mierīgi publiskot bez jebkādām lielām problēmām. Un, attiecīgi, varam norādīt, kādā kontekstā tiek maksāts. Vēl viena lieta, ko es gribētu pieminēt, un nedrīkst to aizmirst. Uh, Pirms pāris mēnešiem, kad tika runāts par finanšu regulu, Eiropas parlaments piedāvāja tekstu, kurā bija ļoti un gaiši un skaidri pateikts, kā cārskatāmības princips ir spēkā un ka ir nepieciešams publiskot maksājuma datus ne tikai lauksaimniecības jomā. Lūdzu, nedomājiet, ka šeit runa ir tikai par lauksaimniekiem, bet runa ir par citiem uh, Uh, maksājumiem, kas nāk no Eiropas komisijas, piemēram, tieša un netieša pārvaldība, piemēram, struktūra fondi arī. Tātad visos gadījumos jāpublisko, ņemot, protams, vērā kāda programma. Tāpēc mēs šeit nerunājam par mm, lauksaimniekiem, kas būtu kaut kādā īpašā veidā izcelti no uh, atbalsta saņēmēju loka. Nē, vienkārši tiek runāts par vispārējo sistēmu, par vispārējo programmu. Uh, kur tiks risināti jautājumi par to, kā publiskot datus. Lūdzu, ņemam vērā, ka mēs šeit runājam par milzīgu finansējuma saņēmēju skaitļu, skaitu. Tāpēc tā kodolīgi izsakoties varam teikt, ka kopumā mēs a, ievērojam pamatiesības un arī mm, datu aizsardzības pārvaldnieka a, a, atzinums bija ļoti līdzīgs. Un šobrīd varam piedāvāt mm, sistēmu, kas no vienas puses ievēro caurskatāmības principu, bet ņem vērā arī īpašas tiesības, kas ir uh, lauksaimniecības uh, maksājumu saņēmējiem. Paldies! Liels paldies! Paldies direktora kungam! Nu, manuprāt, esam izskatījuši. Nezinu, varbūt jūs vēl gribētu izteikties par Horvātiju. Ir paredzēta diskusija. Varbūt jūs varētu sniegt mums precīzāku informāciju par Horvātiju. Jo 10, 11 un 12 ir saistīti arī ar Horvātijas pievienošanos un ar to, kā tiek risināt jautājumi ar KLP reformu. Jā, priekšstādātāji, tas ir nākamais aspekts, kas arī ir saistīts ar horizontālo regulu, par ko tika runāts tik tikko, kad tika runāts par sarskatāmību, bet arī ir saistīts ar jautājumiem, kas ir komisijas pārziņā attiecībā uz Horvātijas iestāju Eiropas Savienībā. Jūs noteikti zināt, ka ir 2013. gadā 1. jūlijā ir paredzēta Horvātijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Tieši tādēļ 2012. gada 6. jūlijā komisija nākusi klajā ar savu priekšlikumu attiecībā uz daudz gadu finanšu plānu, lai grozītu šo plānu, un tas stāsies spēkā tajā brīdī, kad Horvātija kļūs par dalību valsti. Ņemot vērā šo situāciju, mēs uzskatījām, ka ir nepieciešams mainīt arī priekšlikumu attiecībā uz KLP reformu. Savādāk var sanākt tā, ka KLP reforma stāsies spēkā un attiecīgie grozījumi, kas ir nepieciešami Horvātijas iestājai, ka šie grozījumi vēl netiks iekļauti reformā. Tātad šī ir tāda fona informācija, kā, kādēļ priekšlikums ir tapis. Grozījumi, par kuriem mēs runājam, tas ir tehnisks aspekts, un te nav paredzēts nekādas politiskās izmaiņas. Mērķis ir vienkārši iestāšanas sarunu uh, gaitu attiecīgi atspoguļot reformētajā priekšlikumā, ņemot vērā to, ka Horvātija kļūs par Eiropas Savienības dalību valsti, runājot par kopīgo tirgus kopīgo organizāciju, ir nepieciešams izskatīt šos aspektus, kas ir CNDP, Tāpat kā ar iepriekšējām valstīm, Horvātijai būs iespēja izmantot lauku attīstības uh, finansējumu, lai varētu CNDP finansēt. Tie ir papildu tiešie mm, maksājumi, kas ir, kas ir saistīti ar tiešo maksājumu mazināšanu un, um, lai salīdzinātu Eiropas Savienības esošajām valstīm. Uh, Un vēl viens aspekts saistībā ar lauku attīstību ir saistīts ar brīvprātīgajiem moduļiem un ar neizlietoto finansējumu. Jautājums drīzāk ir tehnisks, un arī tas ir atrisināts. Runājot par tiešiem maksājumiem, Horvātija jau ir teikusi, ka tā izmantos SPS schēmu. Tātad SPS būs tā programma, ko viņi izmantos, un tad līdz ar to būs nepieciešams grozīt priekšlikumu, kas ir saistīts ar iesaistīšanas mehānismu, kā es varat iedomāties. Pret Horvātiju mēs izturēsimies tāpat kā pret citām jaunajām valstīm, tad sākotnēji tie būs 25% un attiecīgi līdz brīdim, kad tiks panākts Eiropas Savienības līmenis. Ir nepieciešams arī uh, grozīt dažus aspektus, kas ir saistīti ar papildu tiešiem uh, valsts maksājumiem, jo viņiem pašiem būs nepieciešams finansēt daļu no lauka attīstības finansējuma. Ir, ārkārt, ir ļoti precīzs uh, konkrēts jautājums par tiešiem maksājumiem, kas ir uh, saistīts ar zemi, kar ir, kurās uh, ir mīnas. Jūs zinat, kā Horvātija bija viena no valstīm, kas bija iesaistīta Balkānu konfliktā, un tāpēc arī joprojām tur ir lauksaimniecības zemes, kur atrodas mīnas. Tāpēc ir nepieciešams sapierus izsaukt tā, lai varētu attīrīt lauksaimniecības teritorijas, un ar laiku ir paredzēts, protams, mm, tik galā ar šo situāciju un attiecīgi palielināt lauksaimniecībā izmantojamo zemi Un tad, attiecīgi, protams, palielināsies arī finansējuma apjoms, jo varēs atkal šīs teritorijas izmantot normāli, kā lauksaimniecībā izmantojam. Maksimālais mm, finansējums ir 8,9 miljoni eiro. Un tas ir saistīts ar sarunu gaitu. Dažas lietas runāšu par KLP. Uh, pārskatīto priekšlikumu. Protams, ir nepieciešams pārskatīt finanšu paziņojumu, un tur nebūs nekāda pārsteiguma. Vienkārši ir atspoguļots tas, ka mēs esam pārskatījuši arī daudzgadu finanšu plānu, kur ir iekļauts arī uh, iekļaut visi izdevumi, kas ir saistīti ar Horvātijas iestāšanos Eiropas Savienībā 2013. gadā. Vēlos teikt, ka komisija, protams, Mm, ar lielāko prieku sniegs arī visus tehniskos paskaidrojumus attiecībā uz šo priekšlikumu, kas ir saistīta ar pārskatīto, pārskatīto priekšlikumu, un vēlos teikt, ka pēc būtības nekas netiek mainīts. Un arī netika mainīta noteikuma, kas ir saistīta ar Horvātijas iestāšanos Eiropas Savienībā, un uh, pielāgojumi, kas saistīti ar Horvātijas, Horvātijas iestāju, ir tikai tehniski, un mēs varēsim to viegli iekļaut tekstā. Paldies! Bene, grazie, direttore Megel. Non, eh, non cred... Labi, eh, paldies uh, eh, Megels kungam. Nešķiet, ka kāds vēlētos izteikties par Horvātiju, tāpēc uzskatīsim, kā esam tikuši galā ar šo darba kārtības punktu. Un, eh, ja neviens nevēlas neko teikt, tad mēs varētu noslēgt komitejas sanāksmi līdz ar to. Nākamā komitejas sanāksme notiks 5. un 6. novembrī, bet es lūkšu koordinatorus uzkavēties vēl uz desmit minūtēm, lai mēs varētu pabeigt izrunāt jautājumus, kurus mēs nepabeidzām eh, izrunāt eh, no rīta.